latiņu. Ne vairāk. Ja jūs vēlties veikt kādus izlabojumus vēlēšanas zīmē, jūs varat doties pie zāles pārziņiem, lai palūgtu jaunu biļetenu. Savādāk šie biļeteni nebūs derīgi un eh, jūsu balss arī tiks uzskatīt par nederīgu. Sākam balsot! Member immediately opposite number 90. Yes, 90, okay. Uh, what it is, 90. Uh, okay, okay. Uh, uh, Mr. Kolik. Kolika kungs, lūdzu, jūs vēlēties izteikties. Paldies. Ņemot vērā plašos uh, paskaidrojumus par uh, vēlēšanu norisi, īstenībā mans jautājums tagad jau ir liekas. Paldies.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 Zapytuję Państwa. Cienējamie kolēģi, es vēlētos jūs, eh, jums pajautāt, vai ir vēl kāds, kas nav nobalsojis un kas vēlas vēl to izdarīt. Es jautāju jums trešo reizi, kurš vēl vēlas balsot atkārtoti. Vai paši balsu skaitītāji ir paspējuši nobalsot? Es beidzu balsojumu, beidzu balsojumu. Lūdzu balsu skaitītājiem doties uz balsu skaitīšanas telpu 101 un eh, pārtraucu sanāksmi un lūdzu sekojiet monitoros informācijai par sēdes atsākšanu. Ja mums vajadzēs balsot trešo reizi, tad mēs sāksim vai nu pulksten 19. vai 19.30. Lūdzu, nedodies eh, prom no ēkām parlamentēkām sekojiet monitoriem, jo iespējams, ka būs trešā balsošanas kārta, un tā varētu būt 7 vai 7.30. Tā kā lūdzu neatstājiet Eiropas parlamenta ēku. Un tagad eh, es paziņoju sanāksmi par slēgtu.